στις 22 Τετάρτου 2010. Pasludinu šo sanāksmi par atsāktu. Mēs to pārtraucām 22. aprīlī, un iepriekšējās plenārsēdes protokoli ir izdalīti, vai kādam ir kaut kas par to sakāms. Ja nav nekādas piezīmes par protokoliem, tad tie ir apstiprināti. Man ir divi paziņojumi. Pirmkārt, gribētu informēt kolēģus par to, ka šodienas sēdes laikā eh, zālē būs eh, klāt tehniķi, kuri ir izvietojuši zālē īpašu aprīkojumu, filmēšanas aprīkojumu, un eh, līdz ar to tiks filmētas mūsu balsošanas debatas un tiks veidots video materiāls par to, kā darbojas parlaments. Šis video materiāls eh, vēlāk tiks izmantots eh, izstādē par parlamentu darbu. Un tas viss būs pieejams jaunajā apmeklētāja centrā šeit, Briselē. Esmu saņēmis apliecinājumu, ka tehniķi eh, strādās pēc iespējas neuzkrītošāk un nekādā veidā netraucēs sēdes darbību. Jau paldies iepriekš jums par izpratni. Otrs paziņojums. No tautas partijas grupas esmu saņēmis pieteikumu par uh, jaunu kolēģi iecelšanu parlamenta komitejās. Šo nomināciju saraksts tiks pievienots uh, šīs sēdes protokolam. Ja nav nekādi komentāri par protokola apstiprināšanu, tad arī uh, šie te, uh, šīs nominācijas tiek uzskatīts par apstiprinātām. Delfī. Godātie kolēģi, saskaņā ar uh, politisko grupu vienošanos es piedāvāju sekojošas uh, izmaiņas darba kārtībā. Trešdienai, tātad šodienai, kopīgās debats par diviem Mendes de Vigo kunga uh, ziņojumiem par parlamentu sastāvu uh, būs pirmais darba kārtības punkts, kur mēs šodien izskatīsim. Otrakārt, jauns darbkārtības punkts eh, padoms un komisijas paziņojumu par uh, valstu un valdību vadītāju uh, sad, uh, sanāksmi 7. maijā tiks iekļauts darbkārtībā, un tur nebūs rezolūcija. Tas būs tikai debats, tas būs otrais darbkārtības punkts. Tikai uh, viens runātājs no katras politiskās grupas varēs uzstāties, un nebūs arī brīvā mikrofona procedūra. Treškārt, padoms un komisijas uh, paziņojuma uh, nosaukums tiks mainīts, un tagad tas būs uh, elektrisko transporta līdzekļu standartizācija. Prodī ziņojums, uh, un tas ir ceturtais punkts, kas šodien ir uh, plānots ar īsu prezentāciju, tiek pārlikts uz rītdienu, un par to rītdien tad būs arī balsojums. Uh, Un tagad izmaiņas attiecībā uz ceturtdienas darbu kārtību. Pirmkārt, darbojums, eh, sanojums balsojums par Morēras kunga ziņojumu par eh, parlamentu un padomas eh, lēmumu projektu par makrofinanciālo palīdzību Ukrainai tiek atlikts uz maija otro plenāru sesiju Strasbūrā. Otrakārt, balsojums par rezolūcijas projektu uh, par uh, komisijas regulas uh, projektu priekšlikumu par vadlīnijām attiecībā uz kompensācijas mehānismiem uh, starp uh, translācijas tīklu um, operatoriem un par kopēju pārvaldes uh, pieeju. Šis uh, punkts tiek svītrots no darba kārtības. Vai kādam ir komentāri par to? Sundē. Nu, Ja nē, tad eh, šie darbkārtības eh, grozījumi tiek apstiprināti. Un līdz ar to mūsu darbkārtība tā tad ir apstiprināta. Godātie kolēģi! Ir vēl viens eh, grozījuma priekšlikums attiecībā uz šodienas balsojumu. Pēc vakardienas tikšanās starp prezidentu Buzeku un premjerministru Zapatēro notika vienošanās, ka uh, ir eh, eh, pavisam eh, nekavējoties jāsāk dialogs augstākajā līmenī par procedurāliem aspektiem attiecībā uz padomas budžeta izpildes apstiprināšanu. Tāpēc prezidijas piedāvā balsojumu par šo punktu atlikt uz nākamo plenāru sesiju. Vai kādam ir komentāri par šo jautājumu? Θέλετε εσείς. Ja nē, ja neviens nevēlas par to izteikties, lūdzu, vai tomēr kāds vēlas izteikties, lūdzu. Uh, šķiet, ka kāds tomēr vēlas kaut ko teikt, un tad es varētu dot uh, vienu, uh, vienam vārdu, kas izteiksies par, un vienam, kas izteiksies pret. Kurš izteiksies par šo priekšlikumu? Šulc kungs, lūdzu. Jā, prezidenti. Priekšsētāj kungs. Uh... Jā, labi, paldies. Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Pirms tikšanās, kurā tikās ja Buzekungs ar Zapatero kungu, uzklausīja viedokļus, un es pieņemu, ka padoms budžeta pieņemšana situācija tāda, ka šie strīdīgie punkti ir tik ļoti delikāti ar padomu mums, ka būtu saprātīgi, lai notiktu vēl viena saruna. Un tas, eh, par ko mēs eh, lemsim šodien, proti padomas budžeta eh, pieņemšanas atlikšana, tas ir tāds ļoti nozīmīgs process. Mēs šodien no rīta diskutējām mūsu starpā un mēs teicām, ja ir tāda iespēja, ka jautājumi, tie, kas ir atklāti, tiks atbildēt tā, ka parlaments būs uh, apmierināts, tad vajadzētu šo iespēju izmantot. Un tas varbūt arī ir piedāvājums padomē radīt tādu uzticības pilnu gaisotni. Ne tikai pieņemšanai, bet arī citās jomās. Un tādēļ uh, mēs varam piekrist šim priekšlikumam. Vai kāds vēlas izteikties pret šo stāstkungs? Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Es uzklausīju Šulca kungu. Uh, Esmu priekšsēdētāja vietnieks budžeta kontrolas komitejā un pats kopā ar citiem kolēģiem biju klāt neformālajās sarunās ar padomi. Ziņojums, kuru mēs grasāmies šeit atlikt, uh, tas saņēma uh, plašu vairākumu atbalstu budžeta komitejā. Tātad vienbalsīgi tika pieņemts ar 27 balsīm pār šis ziņojums, un ar padomu mums bija neformālas sarunas, lai panāktu vienošanos. Padome uh, pretojās runāt par to, un ir tikai viens iemesls, kāpēc atlikt balsojumu. Ja padome tagad mums skaidri eh, pateiktu, ka viņi ir gatavi eh, nosūtīt mums visus dokumentus, eh, kurus mēs vēlamies. Otrakārt, likumdošanas problēma. Budžeta izpildes apstiprināšana ir jāveic saskaņā ar mūsu pašu noteikumiem un budžeta regulu. Uh, Un um, tas nozīmē, ka ir jāapstiprina budžeta izpilde līdz 15. maijam uh, N plus 1 gadā, tātad par 2008. gada budžetu. Uh, par tā izpildu mums ir jāpieņem lēmums līdz 2010. gada 15. maijam. Nākamā sēde ir 17. maijā. Ja mēs tagad par to nebalsosim, tad mēs rīkosimies paši pretēji savai budžeta regulai, un tā ir slikta pārvaldība. Paldies! Paldies! Uh, referents Černecka kungs lūdzu vārdu. Lūdzu. Bardzo, panie Paldies, priekšsādātāja kungs. Esmu sasto gadu Eiropas parlamentā Un uh, vienmēr uh, taču ir ierasts to tā darīt, bet uh, man ir jāpārjautā šajā svarīgajā jautājumā. Gribētu teikt sakojošo. Mums vajadzētu atcerēties, ka mūsu parlaments šajā sasaukumā un uh, jau pagājušā gada novembrī sniedza budžeta izpildes apstiprināšanu padomē. Tātad tad var teikt, ka atkal padoma nav iesniegusi pareizos dokumentus, un es esmu pārliecināts, ka mēs eh, esam saņēmuši dokumentus, kas nav gluži atbilstoši, kas neatbilst mūsu uh, cerībā, bet es esmu kompromiss cilvēks un visi to zina. Eh, tomēr gribētu šeit eh, padomē vēl dot vienu iespēju. Tā varbūt ir pēdējā iespēja, bet eh, padome varbūt varētu atbilstoši sagatavot šos dokumentus. jo pretējā gadījumā mums nav uh, tās kontrolas iespējas, kuras mums pienākas. Tātad izņēmumu gadījumā es uh, varētu piedāvāt atlikt šo jautājumu par pāris nedēļām, lai uh, padomu var iesniegt vajadzīgos dokumentus, un tad tas būs mūsu ziņā, ko mēs iesāksim. Paldies! Paldies! Kurš ir par šo te pieprasījumu? prezidiju pieprasījumu atlikt šo jautājumu. Lūdzu, stiliet pret. Atturas. Pieņemts. Un tagad turpināsim ar balsojumiem. Protā, iekasī tu Kiriju Garcia Margalo Imarfil. Sākam ar ziņojumu Garcia Margalo i Marfil personāla balsojums par administrīvo sadarbību, krāpšanas, apkarošanu, pievienotās vērtības nodokļu jomā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Sirsnīgs veids referentu. Tad nākošais ziņojums Dāvida Kāza, pievienotas vērtības nodokļu kopēja sistēma attiecībā uz uh, rēķinu sagatavošanas noteikumiem personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sirsnīgi sveicu referentu. Vēl viens ziņojums, Speronī kungu ziņojums, pieprasījums atcelt Miloslav Ransdorfa deputāta imunitāti. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tad nākošais Čarņecka kunga ziņojums par budžeta izpildes apstiprināšanu Eiropas Savienība 2008 Eiropas kopienu tiesa, kas par pret atturas pieņemts. Vēl viens Černetskunga ziņojums par budžetu pieņemšanu. Uh, revizijas palāta, kas par? Pret? Atturs? Pieņemts. Černetska kunga ziņojums nākošais ombudu par, pret, atturas pieņemts. Čarņecka kunga nākošais ziņojums - budžeta pieņemšanas procedūra, datu aizsardzība par, pret, atturas pieņemts. Sirsnīgs veids referentu. Tagad nākošais Matjū kundzes ziņojums budžeta pieņemšana. Uh, tulkošanas centra budžets Eiropas Savienībai, personāla balsojums, jūs varat sākt balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais Matjokundas uh, ziņojums - budžeta izpildes apstiprināšana CDFOP centram. 2008. gads personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais Matjūkundas ziņojums. Budžeta izpildes apstiprināšana 2008. gadam. Kopienas aģentūras zivsaimniecības kontrolē. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Matjokundas ziņojums. Budžeta iztilpas apstiprināšana. Eiropas atjaunotnes aģentūra. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Matjokundas ziņojums par budžeta izpildus apstiprināšanu. 2008. gads. Eiropas gaisa satiksmes drošība, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Maķie kundzes ziņojums, budžeta izpildes apstiprināšana 2008. gads, Eiropas slimību kontrolas centrs, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Maķija kundzes ziņojums - budžeta izpildes apstiprināšana 2008. gads Eiropas ķīmisko produktu aģentūra. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Maķija kundzes ziņojums - budžeta izpildes apstiprināšana 2008. gads Eiropas vidas aģentūra. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais Matjokundas ziņojums - budžeta izpildes apstiprināšana, 2008. gads, pārtiks uh, produktu drošības aģentūras. Par to ir arī labojums. Tas ir par uh, itāliešu valodā iztulkoto uh, tekstu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais ir Maķie kundzes ziņojums, budžeta izpildes apstiprināšana 2008. gadam, Eiropas narkomānijas novērošanas centrs, personāla balsojums, kas saka balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Matjokums ziņojums budžeta izpildes apstiprināšana 2008. gads Eiropas medikamentu aģentūra par nobalsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Matjokums ziņojums budžeta izpildes apstiprināšana Eiropas jūras drošības aģentūras personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais Matjokundzes ziņojums - budžeta izpildes apstiprināšana 2008. gads Eiropas tīkla drošības un informācijas aģentūra. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais Matiju kundzes ziņojums - budžeta iztildes apstiprināšana Eiropas celceļa aģentūra - personāla balsojums. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais Matiju kundzes ziņojums - budžeta izpildes apstiprināšana Eiropas izglī, uh, profesionālās izglītības fonds. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais Matjokunas ziņojums - budžeta izpildes apstiprināšana 2008. gads Eiropas drošības un darba drošības aģentūra personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Matjo kundzes ziņojums, budžeta izpildes apstiprināšana, 2008. gads, Eiratom aģentūra, personāla balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Matjo kundzes ziņojums, budžeta izpildes apstiprināšana, Eiropas fonds darba un dzīves apstākļu uzlabošanai, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais Matjē kundzes ziņojums par budžeta izpildes apstiprināšanu eiro just personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais Matjokundas ziņojums - budžeta izpildes apstiprināšana 2008. gads pamattiesību aģentūra Eiropas Savienībā personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais Matjokundas ziņojums - budžeta izpildes apstiprināšana 2008. gads Frontex. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais Matjukundas ziņojums, budžeta izpildes apstiprināšana, Eiropas novērošanas aģentūra GNSS. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais Matjokundas ziņojums - budžeta izpildes apstiprināšana, kopējais uzņēmums ITER un uh, sinerģijas enerģijas attīstība. Personāla balsojums sākam balsot un beidzam balsot. Pieņemts. Matjokundas ziņojums uh, budžeta budžeta izpildes apstiprināšana kopējā in iniciatīva Cezar. Personāla balsojums sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Sirsnīgi sveicu referentes kundzi. Tagad saskaņā ar darba kārtību mēs balsosim par Simpsona ziņojumu pārvietojams spiedienu iekārtas. Tas ir eh, direktīvas projekts. Grozījums 66, kas par, pret, atturs, pieņemts. Bloks numur 1 līdz ar to atkrīt, kas par uh, šādu izmainīto priekšlikumu, par pret atturas pieņemts. Tagad turpināsim personāla balsojums. Es uh, jau teicu, ka bloks numur divi atkrīt, vēlreiz atkārtoju. Jā, nu visiem būtu jāmācās grieķu valoda, tas uh, palīdzētu arī manas valsts ekonomiskās attīstības jaunumu sekošanai. Otrais bloks atkrīt. Tagad par tekstu kopumā. Kas par? Pret atturs pieņemts. Tagad sākam balsot. Beidzam balsot. Balsojam par rezolūciju. Pieņemts. Sirsnīgi sveicu referentu. Tagad nākošais ir Laištrīda kunga ziņojums aviācijas drošības nodevs. Mēs izskatīsim grozījumus, kas par pret atturas pieņemts pirmais grozījuma kopums. Tagad 29. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 46 par pret atturas pieņemts. Mēs pārbaudīsim, jā, labi, pārbaudīsim, elektroniski pārbaudam 48. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais grozījums numur 44. Vairs nav balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Nākošais grozījums numur 45. Personāla balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad mēs balsojam par šādi mainīto priekšlikumu, kas par pret atturas pieņemts. Tagad uh, personāla balsojums par ziņojumu priekšlikumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sirsnīgi sveicu referentu. Saskaņā ar darba kārtību tagad balsojam par Simpsona ziņojumu. Kopienas pamatnostādnes Eiropas transporta tīkla attīstībai. Pārstrādāt versiju. Grozījums numur 1 un 2, kas par? pret atturs pieņemts. Personāla balsojums tagad par trešo grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsojam par šādā veidā izmainīto priekšlikumu, kas par pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par rezolūcijas priekšlikumu. Sākam balsot, personāla balsojums. Tātad sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Sirsnīgi sveicu referents saskaņā ar darba kārtību balsosim par Kirilova ziņojumu. Vispārēji notiekumi par Eiropas reģionālās attīstības fonda, Eiropas sociālā fonda un kohēzijas fonda attiecībās dažu prasību vienkāršošanu. Kas par? Pret. Atturas pieņemts tie bija. Uh, komitejas grozījumu. Tagad 19. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 20, kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Grozījums numur 21 par? pret atturas noraidīts. Grozījums numur 22. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 23. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 18 personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 3, kas par? Pret atturas pieņemts. Tagad uh, balsojam par šādi mainīto priekšlikumu, kas par pret atturas pieņemts. Tagad uh, balsojam par uh, normatīvo priekšlikumu, bal personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sirsnīgi sveicu referentu. Saskaņā ar darba kārtību nākošais ir balsojums par rezolūcijas priekšlikumu priekšsādātāja konferenci. Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekmas pašreizējām starpiestāžu lēmu pieņemšanas procedūrām. Grozījums numur viens ir atsaukts. Nē, saka priekšsēdētājs, atvainojiet. Δευτερόλεπτα επεξήγηση απόσυρσης της τροπολογίας μας. Αποσύρωμε λοιπόν την τροπολογία μας έχοντας απόλυτη και... Kāpēc tad tika atsaukts šis uh, grozījums priekšsādātāja kungs? Mēs to atsaucām tāpēc, ka mēs esam pārliecināti, ka priekšsādātāja konference arī turpmāk skatīs šo jautājumu un uh, tad uh, arī konstatēsim, vai uh, Uh, atbilst uh, tas uh, likuma garam un burtam, un mēs lūdzam komisiju pārskatīt šo regulu, jo īpaši attiecībā uz attiecībām starp Eiropas Savienību un Kipru. E, e, e, mēs tagad balsojam par pirmo grozījumu. Un tās ir ievilces no 4 līdz 9. Sākotnējais teksts, kas par? pret, atturas. Mēs pa elektroniski pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsojam par uh, rezolūcijas priekšlikumu, kas par pret atturas pieņemts. Saskaņā ar darba kārtību tagad turpinam ar balsojumu par uh, Zajera kunga ziņojumu. Likumdošanas deleģēšanas pilnvaras grozījums numur viens, kas par? Pret atturas pieņemts. Grozījums numur 2 par, pret, atturas pieņemts. Grozījums numur 6, kas par, nesaka priekšsēdājs, tas atkrīt, atvainojiet, tas atkrīt. Un arī sākotnējais teksts, tad uh, nākošais grozījums numur 3, kas par, pret pret atturas pieņemts. Grozījums numur 4, kas par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 5, kas par pret atturas pieņemts. Līdz ar to balsojam par kopējo ziņojumu, kas par pret atturas pieņemts. Es konstatēju, ka sociālisti un demokrāti bija lēni. Tātad vēlreiz atkārtoju, kas par, pret, atturas. Tātad balsošanas procedūra ir īstenota, līdz ar to šis rezolūcijas priekšlikums ir pieņemts un sirsnīgi sveicu referentu. Tagad uh, turpinam ar Vandālēnu ziņojumu balsojumu strateģiskie mērķi un ieteikumi Eiropas Savienības jūras transporta politikai 2018. gada perspektīvā. Grūzījums numur 5, kas par? Pret?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 atturas noraidīts. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts. Tad eh, sākotnējais teksts 8. paragrāfs 1. daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 11. grozījums par pret atturas noraidīts, 3. grozījums par pret atturas noraidīts, 10. grozījums par pret atturas noraidīts, 4. grozījums par pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts 30. paragrāfs par, pret, atturas, pieņemts. 12. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 13. grozījums par, pret, atturas noraidīts. Galīgais balsojums par rezolūciju par pret atturas tad pieņemts, apsveicu referentu. Tālāk pēc dienas kārtības mēs tagad balsosim par Tripnas kundzes eh, ziņojumu eh, Eiropijānu. Nākamie soļi ir viens grozījums, pirmais par, pret, atturas, pieņemts. Tad sākotnējais teksts atkrīt. Nākamais eh, Polsons kundzes ziņojums - dzīvnieku labturības rīcības plāna izvērtēšana. Sākotnējais teksts, devītais paragrāfs sadalīts trijās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņēmts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņēmts. Trešā daļa - personāls balsojums. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. paragrāfs divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 19. divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Tad otrais apsvērums divās daļās. Šeit kaut kas ir jāapstiprina. Tātad pirmā daļa C par pret atturas pieņēmts, otrā daļa par pret atturas noraidīts. Tātad galīgais balsojums par rezolūciju par pret atturas pieņēmts apsveicu referentu. Nākamais eh, Lefolkungs ziņojums eh, Eiropas Savienības lauksaimniecība un klimata pārmaiņas septītais punkts personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Astoņpadsmitais eh, paragrāfs divās daļās dalīts balsojums, abas personāls balsojums. Pirmā daļa sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa, sākam balsot. Beidzam balsot. Otrā daļa. Eh, beidzam balsot par otro daļu. Pieņemts. 20. paragrāfs divas daļas. Abām personālais balsojums pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. paragrāfs, 3 daļas, visām personālais balsojums, pirmā daļa, sākam balsot.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 Trešās, trešais eh, citāts pirmā, tātad personāla balsojums sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Tagad par visu rezolūciju, kas par pret atturas pieņemts apsveicu Lepola kungu. Tagad balsojums par Dorfmanu kungu ziņojumu. Lauksaimniecība apgabalos, kur ir nelabēlīgi dabas apstākļi. Piektais paragrāfs, divas daļas, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sēstais paragrāfs par, pret, atturas, pieņemts. Galīgais balsojums. Pārbaudīsim sesto paragrāfu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Galīgais balsojums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Apsveic referentu. Tālāk Kastījo Veres kundzes ziņojums Jauna Eiropas digitālā programma. 14. paragrāfs, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. pārbaudīsim. Pārbaudīsim elektroniski par otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pieņemts. Galīgais balsojums par pret atturas pieņemts. Apsveicu eh, Kastīja kundzi. Tālāk Liberātska kungs ziņojums 2008. gada budžeta apstiprināšana, Eiropas Savienības budžets trešā nodaļa komisija. Grozījums no komitejas eh, vācu referentam. Nē, esmu liberāts kungs, bet nu tehnisks labojums paragrāfā numur 248 tiek runāts par Kozlodojas kodola reaktoru no blokiem 1 līdz 4, un tas ir papildinājums. Paldies! Θα εξεταστούν όλες αυτές οι παρατηρήσεις για την ακρίβειά τους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λιμπεράσκη θέλει ή δεν θέλει το λόγο. Paldies. Liberātski, kungs, jūs gribat uzstāties jums vārds, lūdzu. No, okay. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies kolēģiem, kas piedalījās diskusijā. Man bija patīkami, ka eh, padome ir eh, iesniegušo procesu, kas attiecas ne tikai uz institūcijām, bet arī uz dalību valstīm. Manā ziņojumā ir vairāki priekšlikumi, lai samazinātu kļūdas, eh, norādītu uz problēmām un uh, uzlabotu saskaņu starp informāciju no komisijas un eh, revidentiem, un lai nākotnē mēs varētu noteikt un atrisināt eh, problēmas mūsu izdevumos. Un Lisabonas līguma darbības laikā ir jāpārskata pats budžeta veidošanas process, tātad mans ziņojums aiz jāveicina uz augstāku līmeņu debatēm, ieskaitot Eiropas Savienības institūcijas un dalību valstis, kas atbild eh, par apmēram 80% no izdevumiem. Mans ziņojums ir par 2008. gada budžetu. Tur ir daudz jautājumu, kas ir aktuāli šodien. Un šeit var būt arī problēmas no pagātnes, kas eh, mums ir jārisina šodien. Mums ir jāpārliecinās, lai iestāšanās fondi tiktu izlietot efektīvāk. Mēs nemainīsim Eiropas Savienības eh, attiecības eh, ar trešajām valstīm. Uzlabojumi ir svarīgi. Finanses grūtības nozīmē, ka katrs, eh, katrs eiro ir svarīgs, ieskaitot eh, tātad eirozonu, eirozonas struktūrālo un kohēzijas fondu. Un es eh, gaidu, ka komisija un revīzijas palāta arī aicinās uh, uz eh, rīcību, un es gaidu, ka es varēšu jums uzstāties eh, vēlreiz ziņot par izpildu nākošajos mēnešos. Paldies! Προχωράμε τώρα στην ψήφο. Paldies, tad tagad varam balsot. It's not a local vote here, is it? Okay, we, we Mēs sāksim ar komisijas lēmumu kopumā, un tas būs personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Εγκρίνεται. Προχωράμε στην δεύτερη απόφαση. Pieņemts. Tagad otrā daļa. Tātad otrais lēmums par izglītību par pret atturas pieņemts. Trešais lēmums. Kurš par pret atturas pieņemts. Ceturtais lēmums. Par veselību un pārtiks uh, aizsardzību par pret atturas pieņemts. Piektais lēmums par transporta tīkliem par pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par rezolūcijas priekšlikumu. 17. grozījums par pret atturas noraidīts. 18. par pret Με συγχωρείτε. Η τροπολογία 18 είναι σε δύο μέρη. Es atvainojos, saka priekšsādātājs, divās daļās mums šeit ir jābalso. Pirmā daļa 18. grozījumā par pret atturas noraidīts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Sastais grozījums par pret pret atturas noraidīts. Tad 19. grozījums par pret atturas noraidīts. 12. grozījums par pret Es neredzu, ka kāds celt rokas pār 12. grozījumu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 Ε, uh, eh, παράγραφος 54, οι υπόλοιποι σε τρία μέρη. Πρώτο μέρος. Tātad, 54. pāns, trijās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa par pret atturas pieņemta. 20. grozījums par pret atturas noraidīts. 21. par pret atturas noraidīts. Otrais grozījums par personāla balsojums. Es atvainojos, ir priekšsādātājs. Tātad personāla balsojums par otro grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 22. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Tagad 4. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 116. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Pirmais grozījums par pret atturas. Elektroniski pārbaudīsim par pirmo grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. grozījums par pret atturas pieņemts. 7. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. grozījums par pret atturas pieņemts. 9. un 14. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. grozījums divās daļās. Ar mutisko grozījumu pirmajā daļā kurš par? pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 10. un 15. personāla balsojums. Tagad varam balsot. Beidzam balsot. Desmitais un piecpadsmitais ir pieņemti. Galīgais balsojums par rezolūciju par pret. Personāla balsojums izrādās ir pieprasīts. Tātad personāla balsojums par rezolūciju sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveic Liberācka kungu. Un nākamais darba kārtības punkts ir Ajala Sanders eh, ziņojums par budžeta izpildes apstiprināšanu Eiropas attīstības fonda 7., 8., 9. un 10. fondam. Rezolūcija par? Pret? atturas pieņemts. Tagad uh, pāriesim pie uh, normatīvās rezolūcijas. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Otrais atkrīt. Un tagad balsosim par rezolūciju par pret atturas pieņemta. Apsveicu referenti. Saskaņā ar darba kārtību tagad stāsta kunga ziņojums par budžeta izpildes apstiprināšanu vispārējais Eiropas Savienības budžets, Eiropas parlaments. 2008. gads. 4. un 7. grozījums par pret 4. un 37. grozījums. Με συγχωρείτε. Δικό μου λάθος, δικό μου λάθος. Η ψήφος... Η... Es atvainojos, eh, saka priekšsādātājs, eh, pieļāvu kļūdu. Būs personāla balsojums par šo lēmumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Tagad uh, balsosim par grozījumiem, par rezolūciju. 4. un 37. par. Pret. Atturas pieņemts. 5. grozījums par. Pret. Noraidīts. Sastais grozījums divās daļās. Eh, abās daļās būs personāla balsojums. Jā, lūdzu. Mikro. I tried. Yeah, I tried, sorry. Jā, priekšsādātāji, dargie kolēģi, mēs vēlētos iesniegt mutisko grozījumu pirmajai daļai šajā grozījumā, un tad eh, tas būtu sakojoši. Mēs uzskatām, ka efektīva pārvaldības sistēma uh, Uh, var darboties tikai tad, ja uzrauga arī pārvaldību. Un tad ģenerāla direktora nodaļa vadītāji būtu jāizvēlas balstoties pēc uh, uh, viņu vērtībām. Tātad uh, mēs gribam pievienot, uh, ņemot vērā vienlīdzīgas iespējas un ģeogrāfisko līdzsvaru. Tātad mēs to gribētu uh, piebilst klāt ne tikai balstoties uz spējām, bet pie, uh, ņemot vērā arī uh, līdztiesību un ģeogrāfisko līdzsvaru. Tātad tagad mēs varam balsot, personāla balsojums, eh, tātad balsosim par pirmo daļu sastajā grozījumā un ar šo mutisko grozījumu kopā, protams. Es atvainojos. Ja kāds iebilst, ja 40 deputāti iebilst, tad lūdzu pieslieties kājās. Šķiet, ka ar to pietiek, tāpēc eh, tagad varam balsot. Mēs nevaram pārāk ilgi gaidīt, mums tūlīt ir jābalso pirmā daļa, sastajā grozījumā personāla balsojums un arī mutiskais grozījums. Kurš par? Klīnība šovorijā. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Nu, tikai lai noskaidrotu, vai uh, par sešu, sesto mēs balsojām tad ar mutisko grozījumu, jeb bez grozījumu tikko. Jā, es taču ļoti skaidri izteicos. Es teicu ar mutisko grozījumu. Pirmā daļa sastajā uh, grozījumā ir pieņemta ar mutisko grozījumu. For... Dārgie kolēģi, 40 kolēģiem aicinājums piecelties kājās. Dārgie kolēģi! Dārgie kolēģi, aicinājums piecelties kājās 40 deputātiem. Uh, Uh, nav tāds, kuram nav laika ierobežojums. Tad, kad tika izteikts aicinājums, tad nebija piecēlušies kājās 40 deputāti. Daži cēlās kājās, tad atkal sēdās, es atvainojos, bet priekšsādātājiem ir jāpieņem lēmums. Un tomēr, ja ir bijis sajukums un ja tas tiek pieņemts, tad es gribētu vēlreiz teikt, ka pirmā a, uh, daļa a, uh, ar mutisko grozījumu a, Sākam balsot personāla balsojumā. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad personāla balsojums par otro daļu. Sākam balsot. Pēras Uvorijas. Beidzam balsot. Pēras Uvorijas. Es atvainu, atkārtoju vēlreiz, e, balsojums slēdzam un e, noraidīts. Tagad. Uh, Kas tad tagad notiek? Priekšsēdētājs pārtrauc. Septītais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Astotais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Devītais un 38. grozījums par. Pret pret atturas pieņemts. 31. divais daļās personāla balsojums. Sākam balsot pirmā daļa. Pēras favorijas. Beidzam balsot. Noraidīt. Otrā daļa. Sākam balsot. Klīni šoforijā. Beidzam balsot. Pieņemts. 10. un 42. grozījuma līdz ar to atkrīt. Un 32. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pēra šoforijas. Aporiptepē. Beidzam balsot. Noraidīts. 40. Pret. Atturas. Pieņemts. 11. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 12. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 43. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 14. par. Pret atturas noraidīts. 13. un 39. grozījums par pret atturas pieņemts. 15. grozījums par pret atturas noraidīts. 16. grozījums par pret atturas pieņemts. 17. grozījums. Šeit es kļūdījos, bet es ceru, ka tā bija mana pēdējā kļūda. 16. grozījums, pārbaudīsim to uh, elektroniski, sākam balsot. Pērašu vorijas. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 18. grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Noraidīts. 19. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 20. grozījums par pret atturas noraidīts. 21. grozījums divās daļās personāla balsojums. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Otrā daļa ir noraidīta. Grozījums numur 33 par pret atturus noraidīts. Grozījums numur 22 par pret atturas norādīts. Grozījums numur 23 uh, par pret atturas norādīts. 24 par pret atturas norādīts. 25. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Krosējums numur viens par pret atturas noraidīts. Tagad sākotnējais teksts par 86. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 34 un 41 personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums numur 26 par, pret, atturas, norādīts. Grozījums numur 27 par, pret, atturas, norādīts. Grozījums numur 28 par, pret, atturas, norādīts noraidīts. Grozījums numur 29 par, pret, atturs, noraidīts. Grozījums numur 35 par, pret, atturs, noraidīts. Grozījums numur 3 par, pret. Es atkārtoju vēl vienreiz. Trešais par, pret, atturas, noraidīts. Grozījums numur 30 par pret atturas noraidīts. Grozījums numur 36 personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 2 par pret atturas norādīts. Tagad um, personāla balsojums. Uh, sākam balsot, tad beidzam balsot. Pieņemts. Sirsnīgi sveicu referentu. Tagad nākošais Čarņecka kunga ziņojums. Bet mēs jau sākumā teicām, ka atliekam šo balsojumu. Tā tad tagad sastā daļa budžeta izpildes apstiprināšana par tekstu kopumā par e, EFSA, par pret atturas un pieņemts ekonomikas un sociālo lietu komiteja. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Tagad noslēdzošais balsojums par rezolūcijas projektu par pret atturas pieņemts. Tagad Čarņecka kunga nākošais ziņojums. Balsojam tagad par reģionu komiteju. Par uh, tekstu kopumā, kas par, pret, atturas, pieņemts. Tad pirmais grozījums rezolūcijā, kas par, pret, atturas, noraidīts. Noslēdzošais eh, par eh, rezolūciju kopumā par pret atturas pieņemts. Tad nākošais Matjo kundzes ziņojums. Budžeta izpildes apstiprināšana. Aģentūra darbība, eh, personāla balsojums, rezolūcijas priekšlikums, jūs varat sākt balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais Matjo kundzes ziņojums. Budžeta izpildes apstiprināšana Eiropas policijas akadēmijai. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Personāla balsojums tagad par uh, rezolūcijas priekšlikumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sirsnīgs veids referenti. Tagad nākošais ir Sela Frankas kunga ziņojums. Eiropas Savienības stratēģija attiecībām ar Latīņu Ameriku. Grozījums numur 7 par pret atturas noraidīts. Grozījums numur 20 par pret atturas noraidīts. Ajālas Sanders konsults. Eh, Jā, priekšsēdētāja kungs, es eh, nedomāju, ka mēs eh, esam nobalsojuši par ekonomikas un sociālo lietu komitejas budžetu. Mēs uzreiz pievērsāmies reģionu komitejas budžeta izpildes apstiprināšanai. Επαναλαμβάνω, τροπολογία 20. 20. Ποιοι είναι υπέρ? Es atkārtoju.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 Tagad uh, lūdzu sociāldemokrātu politisko grupu ļoti skaidri balsot. Numur 22, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums numur 10 par? Pret. Atturas. Noraidīts. Turpinam. Astotā. Rinko par? Pret. Pieņemts. Devītā par pret atturas pieņemts. Numur desmit, kas par? Nē, saka priekšsētājs, es domāju, grozījums numuru 11 par 10 paragrāfu par, pret, atturs norādīts. 23. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Sākotnējais teksts līdz ar to atkrišam grozījumam 24. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Numur 12, kas par pret atturas noraidīts. 33. kas par pret atturas atturas pieņemts. Grozījums numur 13 par. Nesaka priekšsēdētājs personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Numur 14, kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Numur 25 par? Pret atturas noraidīts. Numur 15 par, pret, atturas noraidīts. Numur 24 divās daļās, paragrāfs 24, pirmā daļa, kas par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Grozījums eh, numur 26 par pret atturas pieņemts. Grozījums tad, tad 34. paragrāfs, sākotnēs teksts par pret atturas pieņemts. Nākošais. Eh, ak, nē, tad eh, Elektroniski pārbaudam 34. paragrāfu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais man ir taisnība. Nākošais ir grozījums numur 16, kas par pret atturs Noraidīts. Grozījums numur 3 par. Pret. Atturas pieņemts. Grozījums 27 par. Pret. Atturas pieņemts. Grozījums 28 par. Pret. Atturas pieņemts. Grozījums numur 29 divās daļās. Pirmā daļa, kas par? pret atturas norādīts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. 48. paragrāfs sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 17 par pret atturas noraidīts. Grozījums numur 30. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 32. kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad uh, atkrīt uh, šī punkta iepriekšējais teksts, 55. Tagad 58. paragrāfs, sākotnējais teksts, kas par pret atturs pieņemts. Grozījums numur 4, kas par pret atturs pieņemts. 58. sākotnējais teksts, kas par pret atturs pieņemts. Grozījums numur 1 par pret atturs pieņemts.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 atturas noraidīts. Līdz ar to noslēdzošais tāsājums par rezolūciju par pret atturas pieņemts. Sirsnieks sveicu Salafrankas kungu. Dārgie kolēģi, Mēs eh, balsojam šodien nedēļ dienā tik daudz, cik Strasbūrā mēs nobalsojam pa nedēļu. Paldies eh, par pacietību. Προβλέπει την ψηφοφορία των τριών προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με την προσεχή Ευρωπαϊκή Ένωση Καναδά. Vēl trīs rezolūcijas Eiropas Savienības un Kanādas augstākā līmeņa sanāksme, rezolūcijas priekšlikuma 5. mājas, grozījums numur 7, kas par pret atturas. Es domāju, ka ir noraidīts, bet mēs elektroniski pārbaudīsim. Grozījums numur septiņi. Beidzam balsojumu. Noraidīts. Sākotnējais teksts, otrā rindkopa divās daļās, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, par, pret, atturas, pieņemts. Astotais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Tropoloģija. Noraidīts. Tagad grozījums numur 9, kas par? Pret. Atturas noraidīts. Grozījums numur 10, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apuriptēdē. Noraidīts. Trešais grozījums no divām daļām sastāv. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturās, noraidīts. 11. atkrīt. Sestais paragrāfs ir divās daļās. Par pirmo daļu lūdzu, kurš par? Pret. Atturs pieņemts. Otrā daļa, kurš par? Pret. Atturs pieņemts. Trešā daļa, kurš par? Pret. Atturs pieņemts. Ceturtā daļa, kurš par? Pret Vēlreiz atgādājam, kurš ceturtais, kurš par? Pret? Atturs. Pieņemts. Piektā daļa, kurš par? Pret? Atturs. Pieņemts. Pirmais grozījums, kurš par? Pret? Atturs. Pieņemts. Otrais grozījums divas daļas. Pirmā daļa, kurš par pret. Vēlreiz lūdzu, pirmā daļa, kurš par. Otrais grozījums, kurš par pret. Atturas. Pieņemts. Tagad dot eh, elektroniski otrā daļa otram grozījumam. Pēras šoforijas. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa otram grozījumam, kurš par pret atturas noraidīts. Ceturtā daļa. Ceturtais grozījums, kurš par pret pieņemts. 12. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums, kurš pār pret atturs noraidīts. Sestais grozījums, kurš pār pret atturs pieņemts. Galējais balsojums par rezolūciju ar grozījumiem, kurš pār pret atturs pieņemts. vispār atkrīt. Un tālāk nākamais. Mums ir divi rezolūcija priekšlikumi par SWIFT. Piektais grozījums. Kurš pār? Pret. Atturs. Noraidīts. Sastais, kurš pār? Pret. Atturs. Noraidīts. Septītais, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Albrekta kungs grib runāt par astoto grozīmu lūdzu. Es gribēju tikai jums pateikt, ka šis grozījums par astoto paragrāfu no zaļiem un no goe ir tāds pats formulējums kā 2009. gada septembra rezolūcijā. Es gribēju jums, jūs informēt tieši tā pati pozīcija, tieši tie paši vārdi un nav vajadzīgs neko mainīt, pirms mēs pabeidzam sarunas par SWIFT. Paldies. Tad balsojam par astoto grozījumu. Eh, referente skundze. Es gribēju teikt eh, kolēģiem, ka mēs nemainījām savu pozīciju. Šī pozīcija ir viscaur visā tekstā, tāpēc piedāvātais grozījums nav vajadzīgs. Tas eh, ir liekas. Tropoloģija. Labi, astotais grozījums. Look, uh, Just... Es nezinu. Es esmu vienkārši dāsns. Desmit sekundes, lūdzu. Darbie kolēģi, es domāju, ka ir svarīgi. Es negribētu, uh, lai kolēģi, kas sēž pa labi tālu, tur prom man traucētu. Es domāju, ka jūs arī gribēsiet dzirdēt šo informāciju. Droši vien gribēsiet dzirdēt, ko es teikšu. Šeit problēma ir tāda šeit ir lielo datu masīvu nosūtīšana uz ASV, darīt to vai nedarīt. Lūk, tāda ir problēma astotajā grozījumā, mēs par to runājam, mēs spriedām par to, vai tas ir, um, tāda lūk ir pozīcija. Top, Astoties, kurš pār? Kurš pret? Atturas noraidīts. Devītais grozījums pār. Pret. Atturas noraidīts. Desmitais pār pret atturas pieņemts. Pirmais par pret atturas pieņemts. Otrais par pret atturas noraidīts. Trešais par pret atturs noraidīts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. Un beidzot par visu rezolūciju ar grozījumiem, kurš par pret atturas. Tas ir pieņemts. Two... Eh, kolēģi, mums vēl ir divi balsojumi. Lūdzu, turieties! Nākamais jautājums tad eh, ir rezolūcija priekšlikums par pasažieru datu reģistru, par PNR un arī par sarunu sākšanu ar ASV par šo tēmu. 15. grozījums, kurš par? Pret. Atturs pieņemts.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 pret, atturas, pieņemts. 20. par, pret, atturas, noraidīts. 12. par, pret, atturs, pieņemts. 13. par, pret, atturs, pieņemts. 6. par, pret, atturs, pieņemts. Astotais par, pret, atturas, pieņemts. 14. par, pret, atturas, pieņemts. 17. par, pret, atturas, pieņemts. 18. par, pret, atturas, pieņemts.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 pieņemts. Un visbeidzot, par visu rezolūciju kopumā, kurš par, kurš pret, atturis pieņemts. Mēs jūs apsveicam. Un visbeidzot, kolēģi, mūsu balsojums par aizliegumu izmantot uz cienīdu balstītas izrakteņu ieguves tehnoloģijas Eiropas Savienībā. Mums ir četras rezolūcijas. Pirm, tātad eh, pirmais ir eh, elektroniskais balsojums, trešais grozījums. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais eh, grozījums vēlreiz elektroniski. Sākam balsot par pirmo grozījumu elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums vēl elektroniski, otrais elektroniski sākam. Beidzam. Noraidīts. Ceturtais grozījums elektroniski. Sākam balsot. Pēras Foforijas. Beidzam balsot. Arī noraidīts. Piektais grozījums elektroniski. Sākam balsot. Pēras favorijas. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Un galējais balsojums arī elektroniski. Sākam balsot. I will mention that. Pēras ufuries. Beidzam balsot. Pieņemts, apsveicam. Ja kāds grib kaut ko skaidrot, tad mēs izskaidrojumu uzklausīsim ceturtdien.